saņēmuši vēl vienu nomināciju, vai ir kādi iebildumi? Šķiet, ka nav. Tātad šī nominācija arī ir apstiprināta. Un tagad mēs balsosim par Mezāras kunga ziņojumu. Vārds Mezāras kungam. Ah, nu. Paldies priekšsēdētājiem, gribu pateikties arī kolēģiem par silto uzņemšanu. Tā kā šis ziņojums uh, par atļauju pievienoties Vīnas uh, konvencijas 1997. gada protokolam gribētu jūs īsumā informēt uh, par šī ziņojuma mērķi. Priekšlikums ļauj līgumslēdzējām pusēm, kas pievienojušās Vīnas konvencijai par civilo atbildību par kodolu kaitējumu pievienoties šim protokolam. Padomas lēmums ir eh, domāts tām dalībvalstīm, kas ir līgumslēdzējas puses Vīnas konvencijā, bet kas nav ratificējušas eh, vai eh, parakstījušas 1997. gada protokolu. Šīs valsts ir Bulgārija, Ungārija, Lietuva, Polija, Slovākija, Čehija. Grozījumi Vīnas konvencijai aktualizē noteikumus attiecībā uz tiesību tiesībām saņemt taisnīgu kompensāciju kodola avārijas kaitējuma gadījumā. Un šis protokols uzlabo kompensāciju saņemšanas mehānismu visā Eiropas Savienības teritorijā. Padomes lēmums pilnvaro Uh, dalība valstis ratificēt 1997. gada protokolu atbilstoši Eiropas Savienības nolīgumam padomas lēmums ir jāapstiprina parlamentām. Un kā referents es iesaku parlamentām dot savu piekrišanu uh, šim padomas lēmumam, lai ļautu līgumslēdzējām pusēm uh, pievienoties 1997. gada protokolām. Paldies! Paldies, un tagad balsosim par rezolūciju. Kurš par? pret atturas pieņemts. Pitekainēnas kundze ziņojums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Paldies. Marinesku kungs, kungs ziņojums sākam balsot. Avete votato tutti? Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts ar lielu balsu vairākumu. Tālāk Žadokuns ziņojums, kurš par? Non c'è il voto per appello nominale. Tas nav personālais balsojums. Kurš par? Pret? Atturs? Pieņemts. Uh, Apsveicu uh, Žadokungu. Tālāk. Uh, uh, dienesti man teica, ka bija pieprasīts personālais balsojums par iepriekšējo ziņojumu, tādēļ atvainojos, mums būs jāatkārto balsošanas procedūra. Sākam personālo balsojumu par Žado kunga ziņojumu dalībvalstu eksporta kredīta aģentūras. Sākam balsot! Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Ar uh, lielu balsu vairākumu ziņojums apstiprināts. Apsveicu referentu. Un par Vištrāms kundzi, Kalnaškungs. E, non è possibile. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšādātāji. Pavisam īsi gribēs teikt novērojumu. Pirms mēs balsojam par Vikstrēmas kundzes ziņojumu par parlamenta imunitātes atcelšanu Marinai Lepenai. Es gribu teikt, ka mēs nevarējām panākt to, ka šis jautājums tiek apsvērts plenārsādē. Mums nav bijis iespējas izteikties par šo jautājumu eh, parlamentu kolēģu priekšā un nebija pat iespējams par šo jautājumu uh, pieprasīt personāla balsojumu, lai katrs varētu uzņemties personīgu atbildību. Manuprāt, šī procedūra nav tiesnīga, tā drīzāk ir tāda postsovietiska procedūra un tāda padomu savienības variācija, un es protestēju pret to. Onorevole Golnisch, la procedura prevede che la discussione si faccia nell'ambito della Commissione. Goliškungs atbilstoši reglamentām balsošana notika mm, juridisko lietu komitejā, tādēļ nav nekā dīvaina par e, šo priekšlikumu. Tātad sākam balsot. Kurš par? Pret? Atturs pieņemts. Tālāk Reigners kundz ziņojums. Kurš par? Pret? Atturs pieņemts. Simpsons ziņojums. Kurš par? Pirmais bloks, kurš par, pret, atturas, pirmais bloks pieņēmts. Tagad balsojam par priekšlikumu ar grozījumiem, kurš par, pret, atturas pieņēmts. Tagad balsojām par eh, likumdošanas rezolūciju. Kurš sākam balsot? Vai visi nobalsojuši? Beidzām balsot. apsveicu Simpsonu kungu. Tālāk eh, savisā Tomas ziņojums 11 grozījumu, kurš par pret atturs pieņemts. 12. par pret atturs noraidīts. Tagad balsojam par komisijas priekšlikumu kopumā, kurš par pret atturs pieņemts. Un tagad es došu vārdu Simpson kungam. Prego, eh, Paldies, priekšsēdētāji, par šo ziņojumu un arī par kungs, kungs ziņojumu. Un mēs gribētu darīt to atsevišķi un atbilstoši reglamentam gribētu aicināt atlikt balsošanu par likumdošanas rezolūciju, nodot jautājumu atpakaļ transporta un turismu komitejā lai panāktu vienošanos pirmajā lasījumā ar padomi. Votiamo la proposta del collega Simpson. Chi a favore? Tātad mēs eh, balsojam par Simpsonu kungu priekšlikumu, kurš pār pret atturas pieņemts. Viņa priekšlikums tiek pieņemts. Tātad Senelovas kungas ziņojums tālāk. 61 grozījums par pret atturas pieņemts. 63. grozījums par pret atturas noraidīts. 42. par pret atturs norēdīts. Pārbaudām pār 42. grozījumu. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts šis grozījums. Septiņi grozījumi no transporta komitejas. Kurš par? Pret. Atturs noraidīt, bet pārbaudīsim elektroniski, ja vēlties. Sākam balsot elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 76. grozījums par. Satvainoju 75. saka priekšsēdētājs. Kurš par 75. par pret atturs pieņemt, 76. pār pret atturas pieņēmts. 107. par pret atturas pieņēmts. 74. par pret atturas norādīts. Otrais grozījums par pret atturas pieņēmts. Pārbaudām otro grozījumu, sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad balsojam par priekšlikumu kopumā pār, pret, atturs, pieņemts. Tagad došu vārdu Simpson kungam lūdzu. Reivo. Chairman, same request is on the pre priekšsēdētāju. Man par iepriekšējo ziņojumu bija lūgums atgriezt to atpakaļ transporta turismu komitejā, lai panāktu vienošanos ar padomu pirmajā lasījumā. Līdz ar to atlikt likumdošanas balsojumu. Kurš ir par šo priekšlikumu? Pret? Atturs? Pieņemts. Tagad Kūna kunga ziņojums. 102 grozījumi, kurš par, pret, atturs, pieņemts. 111. grozījums pār, pret, atturas, noraidīts. 35. pār, pret, atturas, pieņemts. 41. grozījums, atsevišķais balsojums, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. 37. pār, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudīsim 37. grozījumu. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Norādīts. 113. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. 117. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 118. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. 112. pār, pret, atturs, noraidīts. 43. pār, pret, atturs, pieņemts. 49. pār, pret, atturs, noraidīts. 118. sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 114. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 119. pār, pret, atturs, noraidīts. 110. pār, pret, atturs, pieņemts. 4. pār, pret, atturs Pārbaudīsim ceturto grozījumu. Sākam balsot par ceturto grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. 117. pār, 115. atvainojas pār, pret, atturs, norādīts. Pārbaudīsim 115. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. Septītais grozījums par, pret, atturs, noraidīts. Jūs necējat rokas kārtīgi, grūti saskaitīt. 116. par, pret, pārbaudīsim elektroniski. 116. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Un tagad personālais balsojums pār priekšlikumu ar grozījumiem. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Tagad došu vārdu komitejas priekšsēdētājam. Paldies, priekšsēdētāji. Trešo un pēdējo reizi gribu lūgt parlamentu atlikt uh, balsošanu par likumdošanas rezolūciju, atgriezt to atpakaļ turis komitejai, lai uzsākt sarunas ar prezidentūru pirmajā lasījumā. Kurš ir pār šādu priekšlikumu? Pret? Atturs? Tātad trešo reizi apstiprinām šādu priekšlikumu Zēberkungs. Kungs ziņojums. Kurš pār? Pret atturs pieņemts. Kurš ir par priekšlikumu, kas ir pret pieņemts, un tagad personāla balsojums par likumdošanas rezolūciju. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Larga maģorānsa komplimenti Dofman. Jā, liels vairākums apsveicu referentu. Dorfmana kungs, 21 grozījums, kurš par, kurš pret, atturās, pieņemts. 25, kurš par, kurš pret, pārbaudīsim. 25. grozījums, sākam balsot. Visi ir nobalsojuši, beidzam balsot pieņemts. 35. 23. Kurš ir par? Lūdzu, paceļiet skaidri rokas. Kurš ir pret? Atturās. Jā, es domāju, ka tāpat kā iepriekš, bet nobalsosim elektroniski. Sākam balsot. Avete votato tutti? Tātad beidzam balsot. Pieņemts. 24. grozījums, kurš par, kurš pret, kurš atturās, pieņemts. Un tagad grozītais komisijas priekšlikums, kurš par, kurš pret, atturās, pieņemts. Un tālāk personāla balsojums. Sākam balsot. Likumdošanas rezolūcija. Beidzam balsot. Liels vairākums ir par. Danelis ziņojums. 17. kurš pār, kurš pret atturas pieņemts, 18. kurš pār, pret atturās. Un par visu priekšlikumu, kurš pār, pret pieņemts. Apsveicu. Tojas kundze ziņojums. Piektais. Pirmā daļa, kurš par, kurš pret atturas pieņemts. Otrā daļa, kurš par, pret atturas pieņemts. Sastais. Kurš par pirmo daļu? Kurš pret? Atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. 12. pants. Pirmā daļa. Nē. Vai jūs gribējāt pārbaudīt sestā punkta otro daļu? Jā, tātad sākam balsot par sestā punkta otro daļu. Elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot noraidīts ar divu balsu pārsvaru. Tālāk 12. punkts, pirmā daļa. Kurš par, kurš pret, atturās, pieņemts. Otrā daļa. Par, pret, pārbaudīsim. 12. punkta otrā daļa. Sākam balsot elektroniski. Tuti. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot noraidīts, otrā daļa ir noraidīta. 15. punkts, pirmā daļa, kurš par, pret, atturas pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. 19. punkts, pirmā daļa, kurš par, pret, atturas pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. Pārbaudīsim otro daļu. 19. punktu otrā daļa sākam balsot elektroniski. Votato tutti Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Trešā daļa. Kurš par? Pret. Atturas. Pārbaudīsim balsojot elektroniski 19. punkta trešā daļa. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 25 punkts personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Tātad beidzam balsot. Pieņemts. 26. pirmā daļa. Kurš par? Pret atturas pieņemts. Otrā daļa. Kurš par? Pret atturas pieņemts. 29. pirmā daļa par. Pret atturas pieņemts. Otrā daļa par. Pret atturas pieņemts. 30. Kurš par? Pret. Atturas. Pārbaudīsim 30. punktu. Sākam balsot elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši? Tātad beidzam balsot. Pieņemts. 34. Pirmā daļa. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Atturas. Pieņemts. 36. Pirmā daļa par pret atturs pieņemts, otrā daļa par pret atturs pieņemts, 38. par pret atturs pieņemts, 40. pirmā daļa par pret atturs pieņemts, otrā daļa par pret atturs pieņemts, trešā daļa par pret atturs pieņemts, 42. pirmā daļa par, ne, pret atturs pieņemts. 44. pār pret atturs pieņemts. Un viss priekšlikums pār pret pieņemts. Apsveicu. Tojas kundze. Bartolocī, Bartolocī. Bartolocijas ziņojums. Septiņi grozījumi. Septītais grozījums. Pirmā par pret atturs pieņemts, otrais par pret atturs pieņemts, 20. pirmā daļa par, pret atturs pieņemts, otrā daļa par, pret atturs pieņemts, 24. par, pret atturs pieņemts, otrā daļa par, pret atturs pieņemts, 28. sastais pirmā daļa par, pret atturs pieņemts, otrais par, pret atturs pieņemts, 30. pirmā daļa par, pret atturs pieņemts, otrā daļa par, pret atturs pieņemts, 32 par pret atturas pieņemts, 33 par pret atturas pieņemts, 40 par pret atturas pieņemts, 43. pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa un kopumā priekšlikums par pret atturas pieņemts. Buon appetito! Labu apetīti visiem! Labu apetīti visiem! Godātie kolēģi, mums jāķers pie balss skaidrojumiem. Un ir ārkārtīgi grūti, protams, tagad ieviest kārtību šajā visā promiešanas kausā, bet darbs jāturpina.